Huh? They gave some. Good morning, good morning, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Labrīt, dāmas un kungi. Čakalākie jau ir ieradušies. Sirsnīgi tos sveicu, kas jau ir ieradušies. Sirsnīgi sveicu arī Dukatelu kungu. Ceru, ka izrunāju pareizi jūsu vārdu. Viņš ir no komisijas Šorīt mēs sākam ar 13. darbkārtības punktu, un šeit ir runa par jaunu digitālu stratēģiju Eiropai. Un es gribētu piedāvāt uzreiz dot vārdu komisijas pārstāvim, viņš mūs informēs par šo jautājumu, un kā vienmēr lūdzu, lai eh, viņš to darītu pēc iespējas īsākā un koncentrētākā veidā. Uh, lai mēs eh, varētu līdz pusdienlaikam tiešām arī visu darbu kārtību izskatīt. Sveicu jūs šeit un dādu, un dodu jums vārdu, lūdzu. Okay, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ka esat uzaicinājuši man šodien šeit uzstāties. Šorīt vēlētos eh, jūs informēt pēc iespējas plašāk par to, ko mēs esam panākuši līdz šim brīdim digitālās darba kārtības veidošanā Eiropā. Kā jau jūs ziniet, Barozo kungs ir iekļē, iekļāvis digitālo Eiropu savā 2020 Eiropas vīzijā, un viņš to prezentēja parlamentam šā gada septembrī, kad viņš eh, parlamentā uzstājās ar savām politiskajām vadlīnijām nākamajam termiņam. Uh, Savās politiskajās vadlīnijās viņš uzsvēra, ka nākamā komisija piestrādās pie digitālās darba kārtības Eiropā, un e, mēs vēlētos e, izvairīties no visiem šķēršļiem, kuri šobrīd vēl ir veidojot kopīgo digitālo tirgu Eiropā. Runa iet par e, platjoslas interneta ieviešanu. Lielākā iniciatīva veicināt šos tīklus eh, būtu saistīta ar drošības palielināšanu, un tagad tātad es citēju to, ko viņš teica savās politiskajās vadlīnijās. 24. novembrī komisija pieņēma konsultatīvo dokumentu, kurā tā uzsvēra prioritātes Eiropa 2020 moments, un šeit vairākās vietās tiek uzsvērts Eiropas digitalizācijas moments. Mēs runājam par eh, interneta izveidošanu visā Eiropā un ātrjoslas interneta izveidošanu, kā arī uz interneta iespējām balstītas ekonomikas veidošanu, kas veicinātu jaunradi, tas veicinātu arī labākus pakalpojumus un eh, vārda brīvības palielināšanos, kā arī iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanas iespējas. Līdz nākamā gada 15. janvārim mums ir iespējams uzklausīt iedzīvotāju viedokļus par šo jautājumu, un komisija pēc tam ātri mēģinās sagatavot dokumentu līdz nākamā gada martā paredzētajam galotņu tikšanās. Ko mēs esam darījuši kopš pagājušā gada, jeb varētu teikt no šā gada sākuma? No DG informācijas eh, sabiedrības un mēdīju perspektīvas raugoties, mēs e, lielā mērā atbalstam Eiropas <clears throat> digitalizācijas izveidošanu. Un e, to ir atbalstījis arī mēdīju ģenerāldirektors. Un mēs sagaidām, ka tiks izstrādāti jauni dokumenti, tiks veikta gan sabiedriskās domas aptauja, gan zinātniskās izpētes, un to mēs iekļausim šajā jomā jaunajā stratēģijā, kas tiks izveidot Eiropas digitalizācijā. Tagad es jūs mēģināšu iepazīstināt ar vairākiem būtiskākajiem punktiem sabiedriskās domas aptaujā. Jau kopš 4. augusta bija atvērta, bija iespējama sabiedriskās domas aptauja, un eh, bija vairāk kā 4000 to, kur atbildēja internetā, un bija arī tādi, kuri mums atbildēja rakstiski. Uh, Mēs joprojām apkopojam rezultātus, kur iesniegšana beidzās oktobrī, un šobrīd mēs paredzam, ka tuvākajās nedēļās mēs nopublicēsim mūsu apkopoto rezultātu summējumu. Tikai dot jums tādu ieskatu tajā, kas ir cilvēku teiktajā, un mēs mēģināsim kvalitatīvi apkopot šos rezultātus. Labā ziņa ir tā, Protams, ka eh, jebkurā gadījumā tas bija jau sagaidāms, un tomēr 92% no respondentiem uzskatīja, ka jaunā stratēģija ir ļoti būtiska Eiropai, <clears throat> radot jaunas darba vietas. Galvenā prioritāte, jautājot respondentiem, tad atbilde bija samērā plaša, un tomēr tā lielā mērā bija saistīta ar ātrjoslas internetu, un citu tīklu izveidošanu. Otra prioritāte, un tas patiesībā mums bija neliels pārsteigums, bija tas, ka viņi uzsvēra inovācijas un informācijas tehnoloģiju pētniecības jomu. Citas prioritātes bija kopīgais internet tirgus. Patiesībā e, kopīgais internet tirgus saņēma mazāk balsu nekā mēs bijām sagaidījuši. Pavisam kopā bija septiņas tēmas un e, trīs būtiskākās bija, varētu teikt, ar, ar ekoloģiju saistīti jautājumi un pārēju uz maz oglekļa dioksīda izmešu ekonomiku. Salīl, salīdzinot privātu personu un organizāciju atbildes, tad apmēram 65% bija privāta persona sniegtās atbildes. Un individuālajiem atbildētājiem vairāk interesēja dzīves kvalitāte un viņa tiesības, kamēr organizācija atbildes vairāk uzsvēra un ietvēra jautājumus, kas saistīti ar jaunu darba vietu izveidu, attīstību un inovāciju. Salīdzinot atbildes ir skaidrs, ka jaunajā stratēģijā uzsvērtās tēmas tieši privātpersonām bija svarīgas no viņu tiesību viedokļa, un nākotnē paredzētā tirgus atvēršana viņiem bija svarīga, kamēr organizācijām svarīgi bija skaidra programma izveida, kurās būtu skaidri mērķi, kurus varētu izvērtēt gan ilgstošā, gan īslaicīgākā periodā, un kurus varētu ietvērt savu politiku izveidē. Raugoties uz atvērtības un caurskatāmības punktu, 90% no atbildētājiem iestājās par to, ka internetam ir jābūt atvērtam, caurskatā, caurskatāmam, tā kā atvērtības moments bija viens no galvenajiem, ko uzsver pilnīgi visi. 90% tas nozīmē, ka ne tikai par privātu personas, bet arī liela daļa organizāciju uzsvēra atvērtību kā vienu no savām prioritātēm. Raugoties uz investīcijām nākotnē, nākotnes infrastruktūrās, tad mēs uzdevām jautājumu par to, vai valsts un publiskajām investīcijām, piemēram, piemēram inženierijas un citās infrastruktūrās, vai valsts eh, ieguldījumam būtu jābūt. 88% iestājās par to, ka investīcijām infrastruktūrās ir jābūt sinerģija, sinerģiskām, tātad gan privātajam, gan valsts sektoram ir jāsadarbojās. Mēs uzdevām jautājumus par digitālo saturu internetā. Uz šo jautājumu atkal atbildes bija samērā pārsteidzošas. 79% no respondentiem tomēr vēlējās eh, tādu saturu, kas būtu balstīts uz multiplu platformu, un to viņi vēlējās redzēt savā veidā iekļautu privātu personu statutārajās tiesībās, tiesībām. Uh, Citas tiesības saistīts ar privātumu, ar pakalpojumu neutralitāti, universalitāti. 75% no aptaujātajiem iestājās par savu veidu juridiski saistošu, saistošām prasībām, un 14% bija par to, ka ir jābūt citiem juridiski saistošiem pasākumiem, piemēram, dalību valstī pieņemtam likumam un citiem. Par pētniecības jomu pavisam īstai pieskaršos, jo šeit bija interesanti rezultāti. Uzdotat jautājumu par to, kuras ir vissvarīgākās jomas Eiropā ieguldīt nākotnē zinātnē un pētniecībā, tad atbilde bija četras galvenās jomas būtu saistīts ar enerģiju, vidi, energo taupību, uh, veselības tehnoloģijām, dažādiem tīkliem, kultūras un izglītības tehnoloģijām. Pēc tam mēs uzdevām jautājumu, kuras ir Eiropai strateģiski svarīgākās jomas, tad atbildi bija, ka vissvarīgākās ir enerģijas, vides, kultūras un izglītības jomas. Bet eh, arī tādas jomas kā programmatūra un web pakalpojumi kur Eiropā nav īpaši plaši attīstīti, tika uzskatīti par prioritējumām jomām. Kad mēs jautājām, kāda ir telekomunikācija tīkla un pakalpojumi, tad vairāk atbildēja, ka būtisks ir arī mikro un nanotehnoloģija attīstība. Patiesībā atbildes uz šīs anketas jautājumiem apkopojot vienā teikumā, bija tādas, ka Eiropai ir vairāk jāiegulda zinātnē un pētniecībā. Ir jābūt kopīgiem un koordinētiem pasākumiem, kā atbalstīt inovāciju un jaunradas jomu, kā arī ir jābūt uh, eh, ietvaru programmām, struktūru un finanšu fondu ietvaros, kas radītu savu veidu pamatu šādai pētniecībai. Patiesībā bija samērā spēcīga minoritāte, tie bija 22%, kur vēlējās Eiropā plašāk redzēt izmantotus likumdošanas instrumentus un nesaistošo likumu instrumentus, lai veicinātu attīstību un jaunrad Eiropā. Pavisam īsi apkopojot manu ievadrunu par šo sabiedriskās domas aptauju, tad attieksme pret eh, pakalpojumiem internetā. Kā jūs ziniet, eh, iepriekš izstrādātajās ietvaros mēs runājām par I pārvaldes un I veselības pakalpojumiem, un tomēr 73% no respondentiem uzskatīja, ka viena no būtiskākajām jomām, kurās Eiropai vēl ir daudz jādara, ir Tā ir saistīta ar caurskatāmību, ar pakalpojumu caurskatāmību un atvērtu, atvērtību. Liela daļa aptaujāta uzskatīja, ka Eiropai ir nepieciešama lielāka kontrola par to informāciju, kura tiek sniegta par jau kādu veidu publiskajiem pakalpojumiem. Vēl bez tam respondenti bija nobažījušies par to, lai netiktu pārkāpta personas data aizsardzības noteikumi Tas attiecās gan uz valsts struktūrām, gan uz citām publiskajām iestādēm. Un visbeidzot, pārēja uz zemu izmešu oglekļu sabiedrību. Tas bija samērā zemu prioritāšu sarakstā respondentu vidū, Un joprojām daudz no atbildētājiem uzskatīja, ka uh, daudz no respondentiem bija atbildējuši uz šo jautājumu anketā. Galvenais, par ko respondenti uztraucās, bija tas, ka patiesībā iedzīvotājiem nav pieejamas alternatīvas. Cilvēki rīkojās tā, kā jau ir ierasts, un tas attiecās ne tikai uz privātpersonām, bet arī uz organizācijām, un patiesībā nec biznesa vidē, nec arī privātajā vidē īpaši lielu alternatīvu nav. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu uzsvērt obligātās atskaites un likumdošanas jomas lomu šajā CO2 izmešu ekonomikā. Nākamais solis, ko mēs darīsim turpmāk, patiesībā ir nedaudz grūti to patreiz mums Um, pateikt, pirms komisija ir nākus klajā ar savu darba kārtību martā. Un tomēr jau šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka mēs mēģināsim mūsu iegūto rezultātu aktivitātes īstenot dzīvē, un, protams, mēs eh, iekļausim mūsu konsultāciju aspektus arī janvārī sagatavotajā dokumentā, un mēģināsim sagatavot darba dokumentu, iespējams, ka tas tiks sagatavots vienlaicīgi ar Eiropa 2020 vīziju un tematisko apskati. Un iespējams, ka mēs pavisam drīz izstrādāsim stratēģiju šajā svarīgajā jomā. Paldies par uzmanību! Paldies par šo informāciju. Pirmajai došu vārdu Dēlka Stiljo kundzei, kas ir referenta. Eh, muchas gracias, eh, prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pateicos arī komisijas pārstāvim par to, ka viņš šodien atnāca pie mums un par to, ka viņš mūs informēja par galvenajiem aspektiem un elementiem digitālās Eiropas stratēģijā. Protams, ka ņemot vērā to stadiju, kurā mēs šobrīd esam, uh, proti, ka komisija šobrīd tiek veidota un mūsu komisāra, um, tātad mēs neesam vēl droši par viņas amatu, tātad, bet Barozo kungs ir ļoti skaidri pateicis, ka šī te stratēģija, digitālā uh, stratēģija noteikti būs uh, svarīgākā stratēģija. runājot par visiem uh, priekšlikumiem šajā te jomā turpmākajos gados. Gribētu teikt, ka šobrīd uh, ļoti daudz, kas tiek darīts uh, dažādos līmeņos šajā jomā, ideja par digitālās Eiropas stratēģijas izveidi nav jauna. Dažādas privātās institūcijas ir strādājusi, arī Zviedrijas prezidentūra, uh, un ir pievērsus tam uzmanību Spānijas prezidentūra turpinās šo darbu, un komisija ir nākus klajā ar šo stratēģiju. Parlaments arī ir e, izlēmis sastādīt pašinstīvu ziņojumu, un to es vērtēju atzinīgi. Tātad parlaments tagad sāk strādāt pie sākotnējā ziņojuma projekta, un es esmu referente. Uh, būs eh, debats janvāra sākumā. Mērķis ir tāds, lai tad, kad eh, komisija nāks klajā ar paziņojumu par digitālo darba kārtību, kas varētu būt vai no aprīlī vai maijā, eh, ka tad mums arī jau būtu mūsu pozīcija līdz tam, lai komisija varētu ņemt vērā mūsu pozīciju, tur, kur tas viņiem šķiet pieņemami. Uh, Un tad komisija, varbūt citādāk nekā citās jomās, tātad tad mēs uh, varēsim būt klāt šajās debatēs ar komisiju. Kā jau es teicu, um, dažādas uh, iestādes, institūcijas strādā pie šī jautājuma, un tas ir tieši tāpēc, ka ir šī te uh, spēcīgā kopīgā pārliecība, ka vai nu mēs eh, veidojam šo digitālo tirgu, eh, kur ir konkurence un atvērtība, vai arī mēs vienkārši atpaliekam. Un eh, ņemot vērā šīs institūcijas, tātad parlamenta īpatnības, es domāju, ka šeit ir ļoti būtisks punkts, uz kur mums vienmēr jāatsaucas, un tas varētu būt tāds kā izejas punkts. Un tas ir tas, ka šajā te uh, paziņojumā Digitālā revolūcija, tur galvenajiem ir jābūt cilvēkiem. Tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāpatur vienmēr prātā. Mums ir jānodrošina, lai šī stratēģija sasniegtu jebkuru un visus, jo pretējā gadījumā tā būs izgāšanās. jo mums ir jānodrošina, lai uh, katram būtu pietiekamas prasmes, lai iesaistītos šajā jaunajā stratēģijā un gūtu labumu no šī te jaunā laikmeta. Tam ir jābūt tādam masu fenomenam. Un tam ir jābūt šīs jaunās stratēģijas sarkanajam pavadienam. Kā jau teicu, strādāju pie ziņojuma projekta uz janvāri. Uh, Un eh, man ar to saistībā ir ļoti konkrēts jautājums. Būtu ļoti jauki, ja mēs varētu saņemt tos rezultātus, par kuriem jūs runājāt. Es saprotu, ka jūs joprojām turpināt tos analizēt, bet eh, ja jūs varētu varbūt eh, ņemt vērā mūsu termiņus un sniegt mums vismaz daļējs rezultāts, tas būtu ļoti noderīgi. Tas arī bija viss, un paldies par lielisko prezentāciju. Mēs eh, sākam šobrīd eh, debatas, kas ir tiešām būtiskas, manuprāt. Un tā ir lieliska iespēja eh, mūsu ekonomikas virzīt uz priekšu. Paldies! Paldies! Tagad Kalfin kungs lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es arī vēlētos apsveikt komisiju par sagatavotu ziņojumu, kur tā prezentē šodien par Eiropas digitālo konkurētspēju. Es uzskatu, ka galvenais moments, lai mēs Eiropas Savienībā tuvākajos gados informācijas tehnoloģijas padarītu par prioritāti, ir tas, kas jau ir atrunāts šajā ziņojumā. Un tomēr man personīgi liekas, ka šis ziņojums ir pārāk optimistisks. Tur tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Vispirmām kārtām Eiropa nav nodarīt, nodalīta no citām pasaules daļām, no citiem konkurentiem. Mēs uzsveram, ka ir vesela virkni sasniegumu, bet mēs nesakam neko par citu pasaules daļu un citu pasaules reģionu sasniegumiem. Es uzskatu, ka daži ļoti pozitīvie momenti, kas Eiropā ir piedzīvot pēdējos piecos gados, mēs joprojām samērā tālu atpaliekam no vadošajiem šajās jomās pasaulē, piemēram, salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Es tomēr vēlētos redzēt Eiropas digitālo darba kārtību daudz ambiciozāk nekā tā ir bijusi pēdējos piecos gados un nekā tā ir šodien. Tā ir jābūt daudz skaidrākai ar konkrētiem mērķiem un precīzām saistībām. Pāris piemēru. Piemēri par to, ko mums vajadzētu darīt un ko mums vajadzētu iekļaut Eiropas informācijas tehnoloģiju attīstībā. Mēs daudz esam runājuši par interneta lietotāju skaitu Eiropā, un komisijas ziņojumā ir teikts, ka 2005. gadā to bija 43% un 2008. gadā to ir 56%. Tā ir attīstība, bet vai tas ir pietiekami? Tas nozīmē, ka mazliet vairāk kā puse Eiropas iedzīvotāji izmanto internetu, tātad vairāk nekā puse ir pieejams internets. Iespējams, ka tas ir daudz salīdzinot ar citām valstīm, un tomēr, manuprāt, attīstības vektors nav pietiekami ātrs. Ja mēs šādā pašā garā un ātrumā turpināsim, tad mēs tiešām lielā mērā atpaliksim no jaunajām attīstītajām valstīs, valstīm, kurās interneta lietojums burtiski eksplodē. Mēs runājam arī par platjoslas internetu un uzskatām, ka tam ir jābūt 2 megabiti sekundē. Ātrumam ir jābūt 2 megabiti sekundē. Vēlētos uzreiz pateikt, ka tas ir ļoti zems ātrums platjoslas internetam. Vēl viens piemērs manā valstī, Bulgārijā. Pusi no lietotājiem izmanto, lietot, izmanto ātrumu, kurā kur ātrums ir 100 megabits sekundē, un ir tādi lietotāji, kuriem ātrums ir 1 gigabits sekundē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot tādas nosacījumus, kuras stimulētu un veicinātu internetu vieto, lietotā un internetu provideru attīstību. Protams, ka piegādāt platjoslas interneta pieeju ir dārgi, un ja mēs runājam par ļoti ātra, ļoti liela ātruma interneta pieejamību, tad vēl joprojām ir daudz kas darāms, piemēram, jāsamazina šāda ātruma interneta lietošanas cena. Mēs runājam par optiskajām šķiedrām, par citu tiem infor, internetu lietošanas ātrumiem, un tas ir būtiski. Tomēr Eiropā ir daži lieliski piemēri, kur optiskie, optisko kabeļu tīkli ir ļoti labi attīstīti. Un tomēr, skatoties uz Eiropu kopumā, mēs nevaram apgalvot, ka sasniegumi ir pietiekami. Ja mēs neizmantosim jaunākās tehnoloģijas datu pārraidai, tad eh, mūs, eh, mums sprunguļus ratos liks tas, ka mēs lietojam vecas tehnoloģijas. Uh, Vēl nu, bez tam mēs esam runājuši par web, web tādu web produktu lietošanu, kuri e, veido tā saucamos sociālos tīklus. Piemēram, Eiropā mums ir tikai viens sociālais tīkls - Skype. No citas puses mums ir Google, Twitter, Facebook, YouTube. Visi šie ir e, veidojušies Amerikas Savienotajās valstīs un tiek lietoti Eiropā. Uh, Es nedomāju, ka mums vajadzētu teikt, ka mēs esam nākuši klajā ar internetu programmatūras jauninājumiem. Es neuzskatu, ka tas ir adekvāti. Vēl bez tam mēs neesam īpaši daudz ko darījuši, lai šāda veida tīkli tiktu izmantoti. Mums vajag ļoti uzmanīgi izvērtēt sekojošo un domāju, ka tas arī parādīsies komisijas ziņojumā un arī parlamenta ziņojumā par to, kā regulēt interneta vide. Nesen mums bija diskusijas par tā saucamo Google bibliotēku, par ziņu saturu internetā un par to, kā plašsaziņas līdzekļi izmanto Google, lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs Google piekrita, ar, piekrita izdevniecībām par to, ka tās viņiem sniegs grāmatas, un mums ir jārīkojas ārkārtīgi ātri, jo Amerika mums jau ir priekšā. Ja Google jau ir piekrits un ja mēs nerīkosimies pietiekam ātri, tad nonāksim situācijā, kur Eiropas izdevniecības un Eiropas plašsaziņas līdzekļi jutīsies stipri apdalīti salīdzinot ar viņu Amerikas kolēģiem. Runājot par interneta vidi, vidas regulēšanu, es nekādā gadījumā ar to nedomāju interneta vidas lietošanas ierobežošanu. Mēs runājam par dažādu likumu un noteikumu realizēšanu dzīvē, kas runātu par, par intelektuālā īpašuma tiesībām, par, piemēram, pornogrāfijas un bērnu seksuālās izmantošanas attēlā aizliekšanu, tie ir noteikumi. Mums ir jāveicina internetu lietošana, un tomēr tam ir jābūt atregulētam. Mums ir jādomā arī par to, kā izlīdzsvarot tiesības un pienākumus. bija parādījās ļoti laba ideja par to, ar šo ideju nāca klajā komisija. Tātad ideja par, par kibertelpas drošību. Kibertelpas koordināta, drošības koordinātori ir Dienvidkorejā, Japānā un Amerikas Savienotajās valstīs. Šie drošības koordinātori, viņu galvenais uzdevums ir veidot tādus instrumentus, kur ļautu droši gan privātlietotājiem, gan uzņēmumiem lietot interneta vidi. Es uzskatu, ka varbūt mums vajadzētu izveidot plašu iniciatīvas ziņojumu, kurā mēs tieši runātu par kiberdrošību interneta vidē un to, kā mēs to atbalstīsim. Jo kiberdrošība tiešām veicinās internetu plašāku lietošanu no uzņēmumu puses, ja tā būs pietiekama augsta. Runājot par mūsu nākotnes mērķiem un uzdevumiem, tad tiem ir jābūt daudz ambiciozā, ambiciozākiem nekā tie bijuši pēdējos piecus gadus. Sirsnīgs paldies! Tie bija ļoti daudz jautājumu. Un uh, varbūt jūs varētu tagad uzreiz atbildēt. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlētos atbildēt uz komentāriem, kurus izteica kolēģis. Protams, ka mēs lielā mērā apzināmies visus tos ieguldījumus un visu to plašo darbu, ko ir veicis gan parlaments, gan padome, gan dažādas organizācijas Eiropā, jo patiesībā ir samērā grūti apkopot visus tos ieguldījumus un dokumentus, kurus ir sagatavojuši dažādie partneri. Esam pateicīgi Zviedrijas prezidentūrai, ka tā ir sagatavojusi dokumentu šā gada septembrī par tā saucamo zaļās sabiedrības informētību un mēs tiešām ceram cieši sadarboties ar parlamentu un palīdzēsim jums sagatavot jūsu paredzētos ziņojumus sniegsim jums informāciju, statistikas datus, visu nepieciešamo, kas eh, palīdzētu jums palīdzēt mums sagatavot mūsu stratēģiju. Runājot par jaunajām prioritātēm. Mums ir samērā grūti uzsvērt, kādas tad būs galvenās prioritātes, jo tas ir politisks jautājums. Un tomēr jautājums par izglītošanu un prasmēm tad eh, mums ir nepieciešams prasmes gan profesionālajā dzīvē, informācijas tehnoloģiju jomā, bet ir nepieciešams arī izglītības prasmes, kuras ļauj aktīvi darboties eh, sabiedrībā, kurā aktīvi ir ienācis internets. Tie ir svarīgi aspekti, un patiesībā šobrīd mums ir ļoti augsts slieksnis un ir ļoti, aug, ļoti augsts ļoti dziļa plaisa. Jaunā paudze ļoti plaši izmanto internetu, un vecākā varbūt ne tik ļoti. Jebkurā gadījumā tas ir jautājums, kuram mēs neesam pietiekami daudz pievērsuši uzmanību līdz šim, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka bezdarba problēma risināšanā tieši interneta izglītība būs svarīga. Tādējādi man ir iespēja mm, pieskarties nedaudz Eiropas Savienības starptautiskajam statusam. Ja mēs jau raugāmies uz internetu izmantošanu Eiropas Savienībā un salīdzinām to ar ASV, tad dati ir sekojoši. ASV visa jaunā paudze, vairāk vai, mār, vairāk vai mazāk apmēram 90% lieto internetu vecumā līdz 25 gadiem. Un uh, Ja mēs salīdzinām pa vecām grupām, tad lietotāju procents samazinās daudz straujāk pieaugot vecumam Eiropā nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Piemēram, ASV ir izglītības līmenis, tad eh, un iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni lielākā mērā izmanto internetu. Un Amerikas Savienotajās valstīs cilvēki ilgāk aktīvi ir darba dzīvē un neaiziet tik ātri pensijā, un tas arī veicina internetu izmantošanu. Jums ir taisnība, mums ir jāsalīdzina Eiropa ar citām valstīm, bet nevis tikai skaitļu ziņā, jo ja mēs tukši pliki salīdzinam skaitļus un neanalizējam, kāpēc tie ir tādi, kādi tie ir, tad diez vai tas palīdzēs politikas izstrādē. Tik uzdots jautājums par to, kāpēc mēs Eiropā neredzam Web 2.0 kompānijas, kādas tās ir e- Amerikas Savienotajās valstīs. Tam ir vesela virkni iemeslu, jūs jau tos minējāt. Viens no būtiskākajiem iemesliem, un tas mums ir jāņem vērā, ir noteikumu fragmentācija, to noteikumu fragmentācija, kas nosaka interneta vidi un normu kopumu Eiropā. Šobrīd šo normu kopumu ir 27. Mēs runājam par līguma saistībām, par e, patērētāju tiesību aizsardzību un patērētāju prasību izskatīšanu. Jāsaka, ka starp dažādām dalību valstīm noteikumi ir ļoti dažādi. Līdz ar to, ja jūs uzsākiet kompānija, kas tikai balstītos uz web, tad, ja jūs uzsākiet šo darbību, piemēram, Bulgārijā, tad diez vai jums būs tikpat viegli da darboties citā valstī. Ja jūs uzsākiet web kompāniju Amerikas Savienotajās valstīs, tad jums uzreiz ir pieejami 350 miljoni patērētāju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties arī mob mobilās web vides izveidošanā. Eiropa ir bijusi ļoti aktīva gan mobīlo komunikāciju, gan arī citu pakalpojumu sniegšanā, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudz vairāk nākotnē tiks izmantots bedvadu, bezvadu komunikācijas ar dažādām, dažādām ierīcēm, kuras būs bezvadu komunikācijas abos galos. To mums arī vajadzētu stiprināt. Vēl bez tam eh, jūs pieminējāt šeit Google Books un Google bibliotēku. Eh, patiesībā šeit Eiropa ir priekšā Amerikas Savienotajām valstīm, ja mēs runājam par jaunu tehnoloģiju un jaunu informāciju sniegšanu. Tātad informācija par to, kur ir tiesības ir daudz lielāka, un mēs sniedzam dažādiem patērētājiem adekvāto informāciju. Līdz ar to mēs domājam, ka ja mums izdosies vienoties par to, ko mēs definējam par adekvātiem darba apstākļiem, tad mums izdosies eh, pasteikties priekšā Amerikas Savienotajām valstīm. Bet tam ir, bet lai to panāktu, mums ir jāatrunā bibliotēku tiesību turētāju un citu iesaistīto pušu tiesības. Runājot par eh, noteikumu kopumu atšķirībām, mēs esam veikuši samērā lielu likumu pārskatu, to likumdošanas eh, momentu pārskatu, kas ietekmē informācijas tehnoloģijas, informācijas vidi un Tuvākajās dienās mēs publicēsim šā pētījuma rezultātus, un tad mums būs iespēja tos ar jums diskutēt. Bet ir taisnība, vēl joprojām ir daudz kas darāms. Kiberdrošība. Šajā aspektā mums ir izveidojusies situācija, kad eksistē starptautiskā konvencija par kiberdrošību, bet tikai 13 no ES dalību valstīm šo, konven šo um, uh, konvenciju ir ratificējušas. Līdz ar to runa neiet par jaunu noteikumu kopumu izveidošanu, bet gan par jau esošu īstenošanu dzīvē. Äh, Paldies! Līdz ar to mēs šo darbu kārtības punktu varam noslēgt. Uh, jā, vairs neviens negrib izteikties. Dēļ, ka Stiljo kundze jau norādījusi to, ka janvārī viņi mums iesniegs ziņojumu. Mēs eh, tad droši vien uzreiz uzsāksim debatas par šo ziņojumu, jo 11. Eh, janvārs ir nākamo debašu datums. Tad eh, bija paredzēts šis debats, bet tad būs komisāra uzklausīšana, līdz ar to mēs nevarēsim debatēt tad uh, janvārī mēs tātad saņemsim šo ziņojumu, bet varēsim vēlāk diskutēt. Paldies! Tagad nākamais darbkārtības punkts. Sirsnīgs paldies! bet šobrīd tas vēl nav iespējams, jo Valēna kundze vēl nav ieradusies. Viņa nāk. Labi. Tad vienu minūti pārtraukums. Lūdzu, nebeidziet prom. Tūlīt, tūlīt turpināsim. Ja, meine Damen, liebe Kollegen. Dārgie kolēģi, dārgie kolēģi un kolēģis, turpināsim. Jā, nu kur tad viņi ir? Who's it? Monu. Really sorry about uh, uh, someone. Yes. Who... Okay. Jā, nu labi. Labdien, dāmas un kungi. Mēs uh, turpināsim uh, izskatīt darba kārtību. 14. punkts - enerģētikas infrastruktūras investīcija projekti Eiropas kopienā. 14. darba kārtības punkts - kolēģe Valjāna tagad uzstāsies. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you, Chair. Good morning, colleagues. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, kolēģi. Keep, uh, es teikšos īsi, jo visi esat redzējuši e, paskaidroju memorandu un ziņojumu projektu, un tur arī ir redzams mans pozīcijas pārskats. Es labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem, ja jums ir kādi komentāri, lūdzu izsakiet tos. Un ir daži jautājumi, ko, manuprāt, mums vajadzētu vēl apspriest ar komisiju un ēnu referentiem Mums nevajadzētu palielināt uh, administratīvo slodzi ar šo regulu, un tāpēc es domāju, ka komisijai vajadzētu skaidrāk parādīt, kādi būs ziņošanas prasību noteikumi, kā tie atbildīs citu direktīvu un regulu ziņošanas noteikumiem. To varētu uh, izdarīt ieviešanas regulā, to varētu darīt komisija, bet es, protams, arī labprāt pieņemšu kom kolēģu komentārus, kā viņi domā, kā to varētu skaidrāk padarīt šajā ziņojumā. Un vēl es domāju, ka mums vajadzētu skaidrāk parādīt kāda uh, būs pienākumi uh, pro, informēt par investīciju projektiem dalībvalstīs un kādā veidā tur tiks samazināta administratīvā slodze. Es nedomāju, ka tas vēl ir, tagad jau ir visiem skaidrs šeit. Kaut gan tas ir skaidrojumā minēts, uh, es domāju, ka mums vajadzētu šo te uh, Um, visu šo te iemeslu kopumu un skaidrojumu labāk izprast. Tika paustas arī bažas par informācijas konfidencialitāti, jo īpaši uh, uzņēmē darbības informācijas uh, konfidencialitāti. Esmu centusies stiprināt šos noteikumus, bet, protams, arī labprāt pieņemšu jūs ieteikums. Man šķiet īpaši svarīgi tas, uh, ka, lai komisija informāciju apstrādātu neitrālā veidā, to, ko tā saņem. Un tas ir svarīgi uh, arī visiem, kas ir iesaistīti šajā regulā. Vēl viens ļoti būtisks aspekts ir tad, ja ir jāziņo par plānotām investīcijām. Ja tas notiek pāragri, tad uh, informācija varētu nebūt uzticama, jo apstākļi var mainīties, un uh, tas paaugstinātu risku, ka šis projekts netiktu pabeigts. Esmu censusties uh, noskaidrot šo jautājumu 9. grozījumā, uh, bet esmu gatava, protams, uzklausīt arī jūsu viedokli par to. Kas attiecas uz to projektu sārakstu, par kuriem jāziņo, es domāju, šeit būtu svarīgi ies, ie, ieslēgt arī uh, plānoto gāzes vai naftas ieguvas projektus un, uh, piemēram, gāzes sašķirināšanas projektus un uh, samazināt kapacitātes e, slieksni, runājot par jūras vēja parkiem. Vēl gribētu uzsvērt vēl vienu institucionālu un juridisku aspektu. Kā jūs zināt, tad līdz ar uh, Lisabonas līguma stāšanos spēkā mums ir uh, eh, 194. pāns, kas ir jauns, kur ir runa par enerģētikas politiku, un tā ir koplēmuma procedūrā. Es domāju, ka šai regulai būtu jābalstās uz šo pāntu, jo uh, otrajā apsvērumā savā priekšlikumā komisija saka, ka uh, gūt vispārīgu priekšstats par investīcijām enerģētikā būs viens no aspektiem enerģētikas politikā. Man bija tikšanās ar Strasbūrā ar ģenerālu direktāru, un viņš apstiprināja, ka šai regulai vajadzētu būt koplēmumā. Un tāpēc es gribētu iesniegt grozījumu, lai mainītu juridisko pamatu. Tas aizkavēs procedūru, cerams, ka nepārāk ilgi, jo mums būs jāsaņem atzinums no juridisko lietu komitejas bet uh, es domāju, ka mums tas ir jādara, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un to, ka tiek ņemts pilnībā vērā parlamenta priesības. Es uh, saprotu, ka priekšsēdētājs nosūtīs uh, komisāram un ģenerāldirektoram uh, šādu vēstuli, un paldies par to. Tas ir viss šobrīd, un labprāt uzklausīšu kolēģu viedokli. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Paldies! Jūs uh, patiesi varat būt droši, ka šī vēstule tiks sastādīta un bija grūti saprast, kādēļ rīcība bija citāda nekā solīts. Katrā gadījumā šo vēstuli uzrakstīsim. Tagad divi runātāji pieteikušies. Balšokungs. Elnök úr, köszönöm a szót. Az előadó... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es Protams, izlasīju pamatojumu un arī ziņojumu un negribētu runāt par daudzajiem grozījumiem, kuriem piekrītu, tie ir ļoti uh, nozīmīgi un tie precizē tekstu. Pieminēšu divas jomas, kur es uh, tomēr vēl šaubos, vai uh, tie ir pareizi. Mēs zinām, ka mm, konkurence valda, mēs nevaram to kaut kādā veidā apšaubīt, un mēs runājam šeit pat energo tirgiem. Tie saskars ar uh, konkurences situāciju. Un pirmajā grozījumā savukārt mēs lasam, ka šo izmaiņu mērķis nevar nozīmēt, uh, ka mm, tiek uh, izdarīts, teiksim, izdarīt iejaukšanās uh, tirgū. Bet kur tad mēs vēlamies šo iejaukšanos izslēgt? vai mēs runājam par elektroniskajiem uh, uh datu nesējiem un tirgus izkropļošanu, uh, tas noteikti iespaidotu uh, patērētājs, bet tas nevar tikt salīdzināts ar situāciju, kad uh, tiek runāts par tirgus uh, um, iespaidošanu enerģijas jomā. Mēs runājam tagad par finanšu krīzi. Tā atspoguļojas reālajā ekonomikā un ļoti kaitē tai, un redzam, ka ir nepieciešama iejaukšanās. Un enerģijas uh, infrastruktūra ir būtiski nu, tāds tā kā pamats visai ekonomikai, un ļoti daudz cilvēki um, ir iesaistīti visā šajā procesā, un praktiski visi. Es um, negribu piekrist tam, ka. Nu, pilnīgi mēs nevarētu iejaukties tirgus darbībā, bet es domāju, ka tas šāds konstatējums būtu bīstams un tikpat bīstams, kā dažkārt Un bija skaidrs, ka, piemēram, finanšu krīzes laikā bija nepieciešama iejaukšanās. Tas ir pilnīgi skaidrs. Vēl viena lieta ir par konfidencialitāti, ka datu konfidencialitātes principi ir jāiemēro. Vienā grozījumā, nu praktiski četrās vietās tiek uzsvērta šī konfidencialitāte. Un uh, es par to arī šaubos. Ja mēs pārspīlēti darbosimies, vai tas nenovedīs pie tā, ka mm, tirgu iesaistītie tie, kuriem praktiski būtu uh, jāpaziņo par infrastruktūras attīstību un kuriem pašiem arī ir nepieciešama informācija, lai varētu uh, plānot investīcijas projektus. Vai ar šo konfidencialitāti, kas būtu pārspīlēta mēs nekavēsim šādu informācijas apmaiņu. Es gribētu piedāvāt, lai mēs nebūtu tik kategoriski, lai mēs eh, neuzsvērtu, ka kopiena no nu nekādā veidā nevarētu iejaukties energotirgu darbībā. Paldies! Sindank. Paldies! Eh, tagad Gireka kungs. Eh. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu izteikt kādu komentāru. Es pats esmu ilgi un dikti domājis par šī priekšlikuma sākotnējiem iemesliem, jo daudz vienkāršāk būtu bijis pieņemt lēmumu. Un tad mums būtu pilna informācija, un ar to tad tas viss arī beigtos. Bet man šķiet, ka uh, Šeit mēs uh, raugāmies Eiropas integrācijas nākotnē. Eiropas integrācija, solidaritāte, energodrošība, tam visam uh, pamatā ir jābūt sadarbībai starp dalībvalstīm. Un tas attiec arī uz energo infrastruktūru, bet tā kā mēs runājam par solidaritāti, uh, tad mums jādomā par to, kādā veidā mēs varam salāgot eh, solidaritāti un konkurētspēju. Un tāpēc Eiropas komisija cenšas nodalīt šos jautājumus. Tātad komisija runā par caurskatāmību, tajā pašā laikā jau no paša sākuma sakot, ka tas netiks izmantots, lai veidotu tādu visu Eiropas infrastruktūru nākotnē, un es domāju, ka tas ir nepareizi. Šis te uh, neskaidrais veids, kā tas tiek formulēts, tātad skaidrības trūkums, tas ir jāņem vērā. Strādāsim kopā, izstrādāsim kopīgas energo infrastruktūras projektu, balstot to gan uz uh, Uh, solidaritāti, gan uz veselīgu konkurenci. Un es nedomāju, ka šie divi elementi ir viens otru izslēdzoši. Un es domāju, ka eksistējošā regula un šī regula, par kur mēs pārstā, par kur mēs runājam, tai būtu jābūt tādam mērķim. Tai būtu jāņem vērā arī dalību valstu individuālās prioritātes. Un tagad tādi konkrētāki komentāri. Un šeit man ir um, virkni ieteikumu. Pirmkārt, uh, mums vajadzētu izšķirt starp uh, dažādiem investīciju projektiem, uh, un ir arī dažādas procedūras atļauju iegūšanai. Dažās dalība valstīs, dažos investīciju projektos ir vajadzīgas dažādas atļaujas, un tas palēnina šo procesu ļoti būtiski. Uh, Tātad nav pietiekams, eh, pietiekam pateikt, ka eh, tātad eh, darbs notiek un atļaujas tiks izsniegts, jo dalība valstīs situācijas ir atšķirīgas. Piemēram, ja mēs runājam par pārvades tīkliem, tur būs vajadzīgs vairāk atļauju un tas aizņems ilgāku laiku. Otrakārt, mūsu uh, rūpniecībai būtu jābūt ne tikai ar zem emisiju līmeni, bet tai jābūt arī efektīvai, jo piegādes drošība taču ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs nevēlamies uh, saskarties ar situāciju, kādu mēs piedzīvojam pagājušajā gadā ziemā, kas attiecas uz šo te piecu gadu periodu, lai uh, šo te infrastruktūru uh, Uh, plānot, tas ir labāks plānošanai, bet uh, runājot par uh, energoresursu avotiem, ogles netiek minēts, bet es domāju, ka arī nākotnē šis avots būs jāizmanto. Tālāk, informācija par CO2 emisijām nebūtu jāsadala pa sektoriem, tā būtu jāsadala uh, vadoties pēc uh, emisiju kvantuma uz vienību. Uh, Mēs šeit runājam par eh, dažādiem parametriem regulā, bet te nav konkrēti nosaukts, par kuriem parametriem te ir runa. Mēs nerunājam par tehnoloģiskiem parametriem, bet par uh, apkopes parametriem. Mēs uh, nerunājam vispār par kodolenerģiju. Tam ir vajadzīga uh, īpaša infrastruktūra, kas šobrīd tiek būvēta, piemēram, radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas iekārtas vai sistēmas. Tātad mums ir vajadzīgi uh, parametri arī par banku noslēpumiem, kā tos neizpaust. Tas ir precīzi jādefinē. Un visbeidzot, es domāju, ka mums vajadzētu arī definēt tādas lietas kā energosistēma. Uh, daudzkārt tekstā tas ir minēts, kas ir atvērta sistēma, kas ir slēgta sistēma. Uh, vai arī uh, uzglabāšanas uh, vieta. Piemēram, ja mēs runājam par uh, kodola atkritumu uzglabāšanas uh, vietu vai aprīkojumu, jo tas ir ļoti būtiski, jo daudzas valstis gatavojas vēl būvēt jaunas kodola elektrostacijas nākotnē. Un mēs uh, redzam arī, ka uh, starpsavienojumi nav minēti tekstā Kaut arī tas ir uh, elements, kas kļūst aizvien svarīgāks uh, mūsu kopīgajā infrastruktūrā, ja tādu var mēs veidot Eiropā. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Žadokungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāj kungs. Jā, protams. Uh, zaļo uh, grupa atbalsta uh, referenti par um, šo juridiskās bāzes uh, maiņu. Mēs um, atbalstam vairākus punktus, uh, ko uzsvēra uh, Valēnkundze, un īpaši šo saraksta pagarināšanu ko skar uh, šis regulējums. Un tā kā Žereka kungs, nevajadzētu runāt tikai par naftu un gāzi, bet mūsu skatījumā vajadzētu paplašināt šos projektus ar visu infrastruktūru, piemēram, arī ar uh, Uh, kodola enerģijas jautājumu, kā arī elektroenerģijas uh, jautājumu precīzi izskatīšanu. Un otrkārt, mēs uh, atbalstam referents priekšlikumu par šo mm, par paziņošanas slieksni 10 megavati Vēja enerģijai tie ir apmēram 40% no kopēja apjoma, kas tiktu aptverti, un ar šādu slieksni tikai 10% no saules bateriju uh, ražotā apjoma tiktu aptverti, vai arī puse no ģeotermiskās enerģijas. Uh, Tātad mēs gribētu piedāvāt, lai šis eh, grozījums, ko iesaka prezidente, tiktu vēl striktāk eh, noteikts eh, gan vēja enerģijas projektiem, gan arī citus atjaunīgās enerģijas veidus iesaistot šajā sarakstā, jo tie ļoti būtiski attīstās. Un ehm, pretēji teiktiem mēs šaubamies par to, kas ir saistīts ar vidējā termiņa attīstību. Uh, Es uzklausīju Valēna kundzes argumentus, bet, nu, raugoties uz datu uzticamību un tiem būtiskajiem izaicinājumiem, kādi mūs sagaida, un mēs runājam par anticipēšanas iespējām, un man liekas, ka komisijas priekšlikums vairāk ir, mm, nu, teiksim, tā vērsts uz to, lai būtu tādu patiesi pasākumu, kas palīdzētu, nekā tikai tā reģistrēšana, kas kur ir. Uh, Un, ja mēs vēlamies risinājumu, tad ir vajadzīgs uh, laiks un jānosaka tādi saprātīgi uh, termiņi šai uh, datu došanai. Un mūsuprāt, komisijas priekšlikums ir tāds labāks. Un tagad par CCS jeb oglekļa uzglabāšanas un uztveršanas jautājumiem. Manuprāt, šajā jautājumā uh, ir izslēgts, vis, um, nav ietverts tas, kas ir saistīts ar transportēšanas jautājumiem uh, CO2. Es nezinu, vai tas ir tikai formulējuma jautājums, jeb arī, nu, teiksim, tāds pamatjautājums. Un vēl par datu konfidencialitāti. Protams, ka ir tādi izaicinājumi, kas ir saistīti ar šo jautājumu, bet vēl uzsverat to, ka mēs uh, redzam, ka šis enerģijas jautājums ir arī demokrātisks un izaicinājuma jautājums gan tagad, gan arī nākotnē. Mums liekas, ka Tas jautājums, ka mēs stiprinam šo konfidencialitāti, tas nav īsti saskaņojums ar demokrātiskajām diskusijām, kādas ir, un mums vajadzētu rast tādu labāku sabalansējumu starp caurskatāmību un konfidencialitāti. Un noslēgumā pāris komentāri. Protams, ka tas um, nozīmē to, ka šajā darbā ir nepieciešams tādas plašas konsultācijas. Uh, par sektoru ietekmi, par atsevišķiem sektoriem, ka jāievēro arī ir tas, uh, ko mēs uh, sakām par decentralizēto enerģiju un tie projekti, kādi ir. Ir jāizmanto pilnīgi visi nacionālie plāni par atjaunīgo enerģiju. Uh, Uh, jo viss tas, kas ir, teiksim, mm, jau radīts, ir jāintegrē, lai mēs labāk sāktu mūsu energopatēriņus. Un vēl uh, punkts, kas ir absolūti nepieciešams un būtisks. Jābūt drošiem, kad, uh, kad ja mēs pārāk bieži <clears throat> redzam tekstā šo ideju, ka būs pamaz kapacitāte. Mēs domājam, ka nu vajadzētu sabalansēt šo pieeju. No vienas puses vajadzētu uh, gan um, izskatīt jautājumu, kad ir pamaz kapacitāte, gan pa lielu. Un ja mēs tā integrēti un dinamiski uh, pieejam šiem patēriņu jautājumiem un dinamiski pievēršamies uh, mērķiem uh, līdz līdz 2020. gadam samazināt energopatēriņu, tad uh, tas patiesi varētu būt tāds tā kā, nu, izmantojams instruments, uh, jo saskaramies ar riskiem gan ar pārmērīgu, gan, uh, teiksim, kapacitāti, gan ar nepietiekamu. Un pēdējais punkts, kas nav absolūti pieminēts eh, šajā tekstā. Mums liekas, ka ir ļoti eh, būtiski, ta, eh, ka tad, kad lēmumi tiks pieņemti par instalācijām un apgaismojumu, tad mums jārunā ir arī par finansējumu. Jo visas Eiropas valsts pat labam saskais ar problēmām. Uh, Uh, finansējumam, valsts finansējumam ir nepieciešams šāds uh, finansējums, un mums liekas, ka vajadzētu vairāk runāt par uh, finansējumu un pievērsties informācijai, kāda ir pieejama. Paldies! Thank you very much. Uh, you... Paldies! <clears throat> Un tagad komisijai vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, saka Helbreks kungs. Paldies par šo te ziņojumu. Es domāju, ka Valējams kundze ir Eh, paveikusi lielisku darbu, un mūsuprāt, viņa ir tiešām iedziļinājusies mūsu priekšlikumā, un mēs varam pieņemt lielāko daļu no viņas priekšlikumiem. Mums ir zināmas bāžas eh, saistībā ar to, ko jau kolēģi šeit minēja, eh, Gireka kungs un Žado kungs to minēja, proti par desmito un devīto Valēns kungs grozījumu. 9. un 10. grozījumā e, ir centieni saīsināt šo te termiņu, jeb laiku, e, kurā ir jāziņo par investīcijām. Un ja šo te laiku samazina un e, tātad kā kritēriju ņemam to, kad tiek dota atļauja šīm investīcijām, tad jūs aprakstāt vienkārši uh, attiecīgo situāciju, bet uh, Uh, mūsu mērķis tieši taču ir izgaismot šo te plānošanu uz nākotni uh, saistībā ar investīcijām. Mēs neko daudz nezinām par elektrības ražošanas situāciju pēc desmit gadiem, un tāpēc mēs arī piedāvājām šo te piecu gadu limitu pirms uh, investīcijas ir plānotas. Tātad, lai arī plānošanas fāze šeit būtu iekļauta, lai mums būtu ieskats tajā, uh, kā e, investīcijas elektrības e, vai citos sektoros attīstīsies turpmākajos 10 līdz 15 gados. Ja jūs raugāties tikai ļoti šauri uz šo te datumu, kad sāks e, īstenot darbus, e, kad sāks e, īstenot šo projektu, tad jūs zaudējat šo te ilgtermiņa skatienu, un tāpēc e, mēs būtu ļoti piesardzīgi par 9 un 10 grozījumu, un man gribētos arī teikt paldies uh, abiem kolēģiem, kas atbalstīja mūsu viedokli. Runājot par juridisko bāzi, ja pamatu, protams, ka mēs esam konsultējušies ar mūsu juridisko dienestu un mums teica, ka ir uh, 376. un 187. Uh, da, uh, pāns Lisabonas līgumā, un tāpēc mums to vajadzētu ņemt par uh, juridisko bāzi. 194. pāns ir enerģētikas uh, pāns, kur ir drīzāk runa par politikas saturu. To mēs esam apsprieduši arī padomē. Padome mūs informēja, ka viņi ļoti labprāt ņemtu vērā parlamenta grozījumus, pat ja viņiem nav juridiska pienākums uh, to darīt. Uh, bet uh, padomas juridiskais dienests arī uzskata, ka 387. Eh, pāns Eiratom līgumā ir pareizs juridiskais pamats. Bet mums šeit lielas elastības nav. Runājot par pārējiem punktiem, kas tika minēta, viens punkts eh, parādījās arī uh, kolēģu teiktajā, proti datu konfidencialitāte. Var jums apliecināt, ka mēs nevēlamies ierobežot caurskatāmību, bet mēs arī saprotam, ka ir jāaizsargā uzņēmē darbības konfidenciālie dati, un tas bija arī mūsu mērķis šajā projektā. Ir bijuši prasības, jo īpaši no Žadokunga iekļaut šeit citus datus, kas ir, piemēram, saistīti ar mājasaimniecībām. Uh, Šeit ir e, jāpanāk līdzsvars, lai neuzliktu pārlieku administratīvo slogu iesaistītiem pusēm, tātad dalību valstīm no vienas puses un uh, no otras puses ir jāņem, protams, vērā caurskatāmība. Es domāju, ka, ja mēs runājam par mājasēmniecībām, tas noteikti iet pārāk tālu. Tas nebūs iespējams šajā regulā. Mēs kontaktējamies ar Eirostat, kas uh, Eh, reizi piecos gados veiks aptauju maisaimniecībās, lai izvērtētu elektrības datus. Es domāju, ka tas būtu labāks veids, kā iekļaut šo informāciju nekā uh, skatīt šajā regulā mājasēmniecības sektoru. Girekungs teica, ka viņš nav pilnīgi apmierināts uh, um, ar to, ka mēs neskatām šo te atļauju jautājumu. Un uh, ka šeit eh, nav tāda apņemšanās veidot tādu visai Eiropas infrastruktūru. Es domāju, ka tas pārsniedz šīs regulas eh, aptvērumu, jo šajā regulā ir runa par informācijas apkopošanu un nevis par politikas īstenošanu. Runājot par atļaujām un visu Eiropas infrastruktūru, mēs nākamgad gatavosim jaunas eh, vadlīnijas saistībā ar Eiropas tentīkliem. Uh, bet, nu, kā jau teicu, tas nav šajā priekšlikumā iekļaujams. Man šķiet, šeit ir neliela, neliels pārpratums. Gireka kungs un Žado kungs, man liekas, īsti nesaprot, kādi jautājumi šeit ir iekļaut. Mēs varētu uh, bilaterāli kontaktējoties to noskaidrot. Tātad tika teikts, ka uh, kodola enerģija šeit nav iekļauta, bet uh, tā nav, jo šeit ir pielikumā uh, Uh, runāts par kodolenerģiju, uh, kodola atkritumu uzglabāšanu, tas gan te nav iekļauts. Jā, tur jums taisnība, bet ja jūs gribat uh, iek, iesniegt grozījumu, lūdzu. Bet tas, ka vispār nav uh, iekļaut kodolenerģiju, tas nav taisnība. Un arī par centrālu apkuri uh, ir tas iekļauts, žed, Žedokungs. Runājot par finansējumu, manuprāt, tas atkal ir ārpus regulas aptvēruma. Un tur ir mm, problēma tātad par eh, eh, investīciju, ziņošanu par investīcijām. Paldies par plašo atbalstu. Ceru, ka jūs apsvērsiet vēl 10. un 9. grozījumu Valēna kundze, jo šeit jūs, zināmā mērā, mums visu pamat zem kājām izjaucat, ja jūs eh, šo te laiku uh, ierobežojat tikai ar to, ka kad, ir, kad tiek sākti darbi reāli un neiekļaut šeit plānošanas fāzi, bet paldies par atbalstu. Na, herzlichen Dank. Paldies. Helbrecht kungs, runājot par eh, procedūru, par eh, juridiskajiem jautājumiem, gribētu dot vārdu Rodīgies kungam no juridiskā dienesta, un tad mēs varētu varbūt patiešo pa, pa tiešo, uh, atrisināt šo jautājumu, varbūt, ka to var sadalīt. Lūdzu, Rodrīgas kungs, jums vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi. Tas būs tāds kā pirmais pārskats par tiesisko pamatojumu, pirmais izvērtējums tiesiskajam pamatojumam. 284. Pun punkts uh, Eiropas kopienas līgumā ir tas, uz ko balstījās parlamenta iesniegtais priekšlikums. Šobrīd, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, kā jau tika pieminēts, tas ir 194. punkts, kurā runa iet par energo jomas tiesisko pamatojumu. Komisija uzskata, ka, ņemot vērā to, ka galvenais šā priekšlikuma nolūks ir apkopot informāciju par energoinfrastruktūru. Un tagad es šeit citēju otro priekšlikuma Eh, priekšlikuma apsvērumu, mums ir jāizveido kopīgas energostruktūras Eiropas kopienā, un komisija uzskata citāt beigas, ka tas ir galvenais šā priekšlikuma nolūks. Līdz ar to tiesiskais pamatojums, kā tas ir atrunāts 194. punktā, ir pietiekams tiesiskais pamatojums šim priekšlikumam. Patiesībā šeit eh, ir pieminēta datu apkopošana. Taču tas nenozīmē, ka tas ir galvenais šā priekšlikuma nolūks. Galvenais priekšlikuma nolūks ir apkopot datus, lai mums būtu priekšstats par energotirgu Eiropas Savienībā un lai mēs varētu nodrošināt adekvātu energotirgus funkcionēšanu Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs uzskatām, ka šo regulu varētu pieņemt balstoties uz manis pieminēto uh, juridisko pamatu un iesaistot parlamentu koplēmumu procedūrā. Cits jautājums par Euratom līgumu, par Euratom juridisko pamatojumu, jo šis priekšlikums balstās uz diviem tiesiskajiem pamatojumiem. Viens ir līgums, un viens ir Eiropas kopienu līgums, un otrs ir Euratom līgums. Uh, Euro, uz Euratom neatiecās koplēmuma procedūra, un tas tikai nozīmē, ka Euratom līguma nosacījumi, kuri varētu tikt izmantot šās regulas tiesiskajā pamatojumā, ir punkts 187 un mēs uzskatām, ka šo regulu varētu sadalīt. Viena daļa būtu EK līgums, kas eh, tiktu pakļauts 194. Eh, punktam un koplēmumam, un otra daļa tiktu pakļauta 187. punktam Euratom līgumā, un tā būtu vienkārši apspriežu procedūra, kurā iekļautos parlaments. Protams, mēs jums sniegsim visu nepieciešamo informāciju. Paldies, priekšsēžkungs! Sirsnīgs paldies! Es gribētu izteikt priekšlikumu, tā kā Valēna kundze piedāvāja, es sastādīšu vēstuli komitejas vārdā, lai viss tiktu rūpīgi pārbaudīts. Un, man liekas, tas varētu būt patiesi tāds risinājums, tas, kas ir dalīts nu, no vienas puses balstoties uz EK līgumiem, un no otras puses kodolenerģija un procedūras. Šādi mēs varētu, teiksim, abas medaļas puses apvienot un atbilstoši sastādīšu arī vēstuli. Es pieņemu, ka termiņi ir zināmi, grozījums jāiesniedz līdz 9. septembrim, saka priekšstādājs, un labos sev 9. decembrim. Un janvārī tad mēs varētu turpināt konsultācijas. Sirsnīgs paldies! Dāmas un kungi, dārgie kolēģi un kolēģis, ja jūs piekrītat, bija tāda neliela problēma. Helmrecht kungs, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, par to vēstuli, ko jūs sastādīsiet un ko mēs gaidām, vai jūs varētu arī tādu pašu vēstuli nosūtīt padomēji? Priekšsētājs, jā, tas ir saprātīgi. Jā, nu visādi citādi nav jau tāds īpašs jēgas šim projektam. Jā, protams. Es varētu o, o, lūgt jūsu piekrišanu procedūras izmaiņām. Mums ir neliela uh, problēma ar kolēģiem, kas ir zālē un kas nav. Ja piekrīt, mēs varētu 18. punktu izskatīt ātrāk. Tas ir uh, Podimatas kundas jautājums. Mēs runājam, ka 5 minūtes tam ir nepieciešams. Nu, tā kā vakar tikā kundas ziņojuma gadījumā praktiski nu, tiks uh, tikai stāstīts, kāda bija procedūra. Tagad došu vārdu Podimatas kundzei, uh, lai viņa iepazīstinātu īsi ar situāciju. Jums lūdzu vārds. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Jā, paldies, priekšsētātāji kungs, stargie kolēģi. Nu, pavisam īsi pāris eh, precizējumu par diskusijām ar eh, padomi un komisiju. Mēs runājam šeit par enerģijas un citu resursu patēriņu norādīšanu 17. novembrī mēs ar padomu sasniedzām politisku vienošanos, un līdz ar to sarunas ir noslēgtas visā šajā kopējās efektivitātes jautājumā. Notika divas tehniskas sēdes par atbilstošajām tēmām, un arī tās bija politiski nozīmīgas. Gala rezultāts tas uh, arī ir šajā politiskajā vienošanās tekstā ir sekojoši. Tātad sarunas bija koncentrētas uz triloga sarunām un balstījās uz sekojošiem elementiem. Pirmais un būtiskākais ir layout princips. Tas arī bija tas saržģītākais Tas bija sarežģītākais. Izstrādājot tekstu un arī pirmajā lasījumā. Tas ir pirmais punkts. Otrs punkts. Runa bija par uh, publiskajiem piegādātājiem. Un to tās uh, tā enerģija uh, tie enerģijas ietaupošie produkti, kādi ir jānodod patērētāju un rūpniecības rīcībā. Evrinsī. Un tie, teiksim, tās iekārtas, kas patērē iespējams mazāk elektroenerģijas. Un par aptvērumu mēs runājām par to, ka jēdzieni ir tādi ļoti cieši definēti un ļoti uh, ka tos ir nepieciešams izskatīt. Un, teiksim, aparātiem mēs runājam par kādu aprīkojumu attiecībā uz energo taupošiem aparātiem, aprīkojumiem. Jau mājā mēs diskutējām par to, ka mēs vēlamies arī direktīvu šajā jautājumā un kāds, kāds ir stāvoklis attiecībā uz politisko vienošanos, kas ir sasniegts diskusijās ar padomi. Teikšu sekojošo. Jūs visdrīgāk zinat, ka stājoties spēkā Lisabons līgumam, ieviešanas pasākumi un arī citi pasākumi ir stājušies spēkā, kas nozīmē, ka vēl nav tādas pilnīgas uh, skaidrības, uh, pilnīgi visās jomās nākošu nedēļu. No mūsu puses, proti no Eiropas uh, parlamenta puses būs uh, vēl viens dokuments, mēs formulēsim mūsu priekšlikumus, kurus vēlamies redzēt direktīvā. Pirmajā lasījumā mēs eh, teicām, ka vēlamies eh, A2G marķējumu saglabāt, bija dažādas eh, iespējas attiecināts uz termiņu un marķējumu, kāds ir uz atsevišķajiem produktiem un iekārtām. Tas tika diskutēts padomē, bet padomē eh, viedoklis bija strikti negatīvs. Mm, rezultātā sarunas ar padomi ir eh, sekojošas. Marķējums no A bez, līdz G paliek saglabāts un ir iespēja trīs papildus klases eh, pievienot būs A, A un A Plus mēs paliekam arī pie šīm krāsainajiem marķējumiem, tā kā tas jau pat laban eksistē. Un, protams, arī energo patēriņš atkal uh, jāpārbauda, ievērojot to, kāda ir bijusi attīstība saistībā ar uh, publisko iepirkumu. Atgādināšu, ka arī Eiropas uh, parlamentā notika diskusijas, ka ir nepieciešami saistoši noteikumi publiskajam iepirkumam. Un, protams, ka bija intensīva pretestība no padomas puses, lai arī tā bija tēma, pie kuras mēs kopā strādājām. Strādājām arī kopā ar komisiju, bet direktīvā situācija ir tāda, ka tur tagad ir teksts, ka dalību valstis iedrošinās atbildīgās institūcijas publisko konkursu laikā rūpēties par to, lai enerģijas enerģiju taupošas iekārtas tiktu iepirkts, respektīvi energoefektīvas iekārtas tiktu iepirkts. Nākošais jautājums ir tāds, ka tika runāts par definīciju, ka definīcija netiks iekļauta viss direktīvā, bet ka Eiropas komisija sastādīs paziņojumu. Un ka tas tiks darīts, lai pilnīgi skaidri tiktu norādīts, uz to, lai atbilstošie uh, aparāti tiktu tad uh, iekļauti direktīvā. Un ja tiks katra kategorija atsevišķi pārbaudīta, tad uh, tiks piedāvāts, lai šo aprīkojumu ietvertu izpildes noteikumos. Tātad šajā virzienā mēs dodamies. Un tad vēl pēdējais punkts. Attiecībā uz reklāmu. Kāda ir situācija attiecībā uz reklāmu? Tātad tekstā, kuru mēs pirmajā lasījumā maijā atbalstījām, mēs gribējām, lai enerģijas patēriņš tā norāda tiktu obligāti norādīti uh, reklāmas uh, tekstos, kad tiek reklamēti uh, šādi produkti. Saskārāmies ar zināmu pretestību. Nu, bet tagad situācija ir tāda, ka gala tekstā ir norādīts, ka katreiz tad, kad uh, enerģiju patērējoši produkti tiek nopirkti, ir arī norāde uz uh, šo patēriņu reklāmas uh, dokumentos, un arī uh, tiek norādīts, cik daudz enerģijas šis konkrētais aprāts vai iekārta patērē. Sarunas bija ļoti sarežģītas, un uh, arī attiecībā uz ēku enerģo, energoefektivitāti sarunas bija līdzīgas. Nesmu vēl īsti apmierināta ar sarunu rezultātu. Izmantošu iespēju, lai teiktu paldies ēnu referentiem, arī paldies ģenerāla sekretariātam par uh, palīdzību, un paldies arī komisijai. Paldies! Mēs gribējām to pavisam īsi darīt. Tagad gan ir kolēģi pieteikušies izteikties, bet tomēr vajadzētu ļoti īsi runāt Balčau kundze pirmā. Es atvainojos Balčau kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Pērcēt statistēt, elnukur ēra, köszönöm a szót. Jā, priekšsēdētāji kungs, jūs uh, teicāt, ka 5 minūtes ir plānots. Nu, uh, es sāku ar mīnus 3,37, uh, bet es domāju, ka šis ir ļoti nozīmīgs punkts. Pirmo darba kārtības punktu izskatot, mēs dzirdējām, ka iedzīvotāji anketā norādīja, ka energoefektivitāte nav tāds ļoti nozīmīgs jautājums, bet eh, elektroiekārtu eh, marķējums varētu būt tāds kopējs saucējs starp ražotājiem un patērētājiem. Ražotāji varētu uh, paziņot, cik labi ir viņu ražojuma kvalitāte, un patērētāji varētu pirkt tos produktus, kuru marķējums norāda uz to, ka uh, patēriņš būs uh, efektīvs. Kā jauns deputāts es uh, cenšos, centos iegūt uh, vairāk informācijas uh, šajā jomā un gribu uh, pateikties uh, referentei. Komisija 9. martā Uh, apstiprināja uh, tādu uh, marķējumu skalu, bet tas būtu bijis ļoti bīstam patērētājiem, jo tā pati kategorija jaunajā sistēmā nesniegtu nu, vienādu apjomu informāciju kā iepriekšējā. Un es dzirdēju, ka attiecībā uz uh, leduskapiem bija pat balsojums, uh, kurā tika atbalstīts komisijas priekšlikums. Uh, Uh, un tas paredz to, ka dati uh, uz augšu, uh, tieksim, ka tā skala nav slēgta uz augšu, ka var būt pat norādes mīnus 20 vai mīnus 40, un tagad tas, ko mēs dzirdējam, A+, A++, A++++, ka atkal šīs kategorijas uh, uh, parādīsies, tas norāda uz to, ka mēs esam pārvarējuši tās uh, lielākās uh, problēmas, jo šāda skala paliek, bet. Uh, labākie produkti tiks marķēti jaunā veidā, un es domāju, ka mēs varētu atbalstīt šādu attīstību attiecībā uz visiem produktiem. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, kā jau tas tika uzsverts, un šeit mēs varētu saglabāt uh, līdzsvaru starp patērētājiem un ražotājiem, ja mūsu uzdevumu izpildīsim uh, pilnīgi korekti. Paldies! Paldies, Rodas kungs, lūdzu! Es tikai vēlējos pateikt eh, Podimatas kundzei, es uzskatu, ka jūs esat veikusi lielisku darbu. Ja mēs raugāmies uz komisijas pēdējo priekšlikumu un īpaši, ja mēs ņemam vērā to, kas notiek mazāk ambiciozajās dalību valstīs, tad es domāju, ka jūsu priekšlikums šeit ir vienkārši lielisks. Apsveicu jūs ar panākto un apsveicu jūs ar padarīto. Sirsnīgs paldies kolēģim, tas bija skaidri, īsi un precīzi. Tātad. Gribu pateikties visiem kolēģiem, arī kolēģei Podimatas kundzei un noslēgt šo darbu kārtības punktu. Tagad atgriežamies pie 16. darbu kārtības punktu. Mēs lūdzām komisiju izklāstīt par to, kā tiek īstenīta regula par vieglo automobiļu CO2 emisijām. Uh, jo bija ļoti daudz norādes un jautājumu. Daži kolēģi gribēja pārdomāt šo jautājumu, no tā piesardzīgi formulējot, tādēļ gribējām lūgt komisiju stāstīt, kāda ir situācija, kāda ir attīstība. Sveicu Olna kungu, komisijas pārstāvi. Lūdzu, ieņemiet vietu, un jūs varat uzreiz arī sākt jūsu. Jūs varat uzreiz tad arī sākt ar prezentāciju. Good morning, everybody. Uh... Paldies visiem! Mani sauc Filipa Ren un es pārstāvu vides ģenerāldirektorātu. Es atvainojos, ka mums bija mazliet jāpārskata un jāpār, jāpārmaina darba kārtība. Vēlējos tikai pateikt pāris vārdus par to, kāda ir CO2 emisiju samazināšana personīgajās automašīnās un šās regulas īstenošana reālajā dzīvē. Uh, Tātad, kā jau komitejas locekļi jau teica, komitoloģijas procesā tika pieņemti trīs etapi šīs regulas realizēšanā dzīvē. Pirmais bija uzsākt CO2 izmešu samazināšanu personīgajās automašīnās un to uzskaiti. Vēl bez tam ir arī 11. punkts, pants, kurā uh, ir izņēmumi atrunāti e, automašīnu ražotājiem, un tas arī ir saistīts ar uzraudzību. Un visbeidzot, 12. pants, kurā runa iet par eko jauninājumiem, par metodēm, par to, kāda procesa būtu nepieciešama un kādiem būtu jābūt uzraudzības pasākumiem. Pēdējo mēnešu laikā komisija ir organizējusi trīs darba grupu sēdes, kurās piedalījās adekvātās iestādes no dalību valstīm. Mēs esam izveidojuši darba dokumentu, kurā ir atrunāta visu šo pantu īstenošanas dzīvē veiksmīga norise. Oktobra sākumā mēs arī organizējām vairākas eh, vairākas eh, darba grupas sēdes, kurās piedalījās gan nevalstiskās organizācijas, gan ražotāji, gan dalību valstu pārstāvi, gan piegādātāji. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mums bija samēra labs ieskats par to, kas notiek gan dalību valstīs, gan ražotāju galvās CO2 emisiju jautājumā. Tātad šobrīd mēs veicam CO2 emisiju uzskaiti setup un arī par maza Um, mazas litrāžas personīgo automašīnu ražotāju idejām. Un mēs sagatavosim šos dokumentus līdz klimata komitejas sēdēji nākamā gada februārī. Trešais etaps ir tā saucamās eko inovācijas, un tas ir mazliet sarežģītāks termins gan definīcijas, gan arī īstenošanas jomā. Un mēs uzskatām, ka mēs šo dokumentu sagatavosim pēc šiem termiņiem. Runājot par CO2 emisiju monitoringu, tad galvenokārt runa iet par to, kā iegūt adekvātu informāciju no dalību valstu atbilstīgajām iestādēm. Uh, un par to, kā notiek automašīnu reģistrācija brīdī, kad tiek uzskaitīts CO2 emisijas. Mums ir bijušas samērā plašas diskusijas par to, kā izmantot biodegvielu automašīnās. Runājot par īstenošanas procedūrām, tad eh, šobrīd vēl nav skaidrs, ko komisija izvērtēs, kuri ražotāji būs eh, kur ražotāji, kuriem ražotājiem tiks piemērotas, piemērot izņēmumi. Runājot par eko-inovācijām, kas ar to tiek definēts un kā šo ideju pārdot visiem ražotājiem un visbeidzot, kā komisija varētu to izvērtēt un kā to īstenot pēc iespējas plašākā apjomā. Uh, Tā ir situācija. Mēs nākamā gada sākumā izvērtēsim abus, do, abus dokumentus par izņēmumiem un par uzraudzību, un 2010. gada vēlākos eh, mēnešos mēs nāksim klajā ar ekorenovāciju. Paldies! Neliels papildinājums. Ar klimata pārmaiņu komiteju jūs droši vien domājāt eh, vīdes komiteju, jo klimata pārmaiņu komiteju nav tāda. Uh, um, vīdes komiteja tā droši vien varētu būt, un um, mums šis jautājums ļoti interesē. Paldies par to. Vispirms Langena kungs grib izteikties. Jā, es piesakos kā bijušais referents Rūpniecības komitejā par šo tematu. Tāpēc arī gribētu izteikties. Es domāju, ka regulējums bija pareizais ceļš, lai arī daudz to kritizē, lai mēs tādējādi samazinātu CO2 emisijas un uh, degvielas patēriņu jaunajās automašīnās. Šobrīd notiek sagatavošanās, un esmu uh, konstatējis, ka pēdējā Frankfurts auto izstādē, ka uh, visā pasaulē visi ražotāji tagad šos te nosacījumus, ko mēs noteicām ar pārējais periodiem, ņem nopietni. Viņi gatavojas to ieviest, un tāpēc šis regulējums ir bijis pareizs, jo uh, tā brīvprātīga apņemšanās, ko īsteno ražotāji iepriekšējos gados, nav panākusi to, ko vajadzēja. Bet pretēji komisijas gribai mēs šajā regulējumā um, ietvērām vienu svarīgu aspektu, pret ko komisija ilgi cīnījās. Kolēģe Angelika Nīblere toreiz bija trilogā um, sarunu vedēja par šo tematu, un tā ir uh, eko jauninājumu ņemšana vērā. Un ja mana informācija uh, ir eh, zināmā mērā pareiza, tad eh, komisija bloķē arī turpmāk šo jautājumu, šos te eko jauninājumus. Un to es saku, raugoties uz konkrētiem priekšlikumiem, kas eh, ir jau uz galda un ir apspriešanā. Ja mēs CO2 izmešus vēlamies samazināt, attiecībā uz jaunajām mašīnām, tad ir jāņem vērā visa automašīna, nevis tikai motors. Par to bija gari strīdi. Un ja šie eko jauninājumi, kas ņem vērā visu automašīnu, ja tos tagad ierobežo, tātad saka tikai viens grams uz kilometru, un tikai no, sākot no šīs vērtības tas tiek ņemts vērā, vai, piemēram, detaļpiegādātāji var tikai tad atzīt eko jauninājums, ja viņi to pierāda katram automašīnu tipam, tad uh, Tātad komisija šos nosacījumus ir izdomājusi. Es tiešām aicinu komisiju gan likumdošanas tekstā, gan uh, runājot par ekojauninājumiem, palikt pie šāda draudzīga formulējuma. Paldies, nākamā Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pilnībā pievienoties tam, ko Langena kungs ļoti skaidri izklāstīja un gribētu tiešām arī viņu atbalstīt, jo man ir tās pašas bāžas kā Langenkungam. Es toreiz eh, biju Rūpniecības komitejas priekšsēdētāja un vienmēr biju arī trialogos klāt, un tāpēc man šķiet svarīgi, lai tas, kas eh, trialogos ļoti daudzās naktas sēdēs tika apstiprināts, eh, visi šie noteikumi ir arī tādi, kuru Eiropas parlaments ir cieši strādājis, Eh, piedarbojies, tad eh, lai eh, šis te turpmākais arī atbilstu tam, ko mēs trialogos pieņemam. Un tagad, kad es dzirdu to, kas notiek, tad man ir zināmas bažas. Eko jauninājumu šeit mēs esam Rūpniecības komitejā, un tāpēc mums inovācijas un jauninājumi, protams, ir ļoti būtiski, lai tos veicinātu vienmēr, kur tas ir iespējams. Uh, un vajadzētu investēt eko jauninājumos, un ko mēs eh, dzirdam tagad, ko teica Langankungs, iet tieši pretējā virzienā, jo tad rodas eh, sajūta, ka eko jauninājumi tiek apzināti atspiesti atpakaļ, viņiem tiek likti uh, komitoloģijas procedūrā šķēršļi ceļā, lai pieļautu pēc iespējas mazāk eko jauninājumu. Tas nav tas, ko mēs uh, centāmies panākt ar šo regulējumu, un mēs, eh, varu jums pateikt, neatlaidīsimies, kamēr šis regulējums netiks ieviests tā, kā padomu parlaments un komisija toreiz to pieņēma trialogā. Papildi jautājums. Kāpēc šie te piegādātāji eh, nav tādās pašās eh, tiesībās kā ražotāji? Proti, ja piegādātāji iesniedz pieteikumu, tad viņiem uh, ir jāizvērtē visi viņu ražojumi, bet tas nav ne uh, regulātā noteikts, uh, regulējumā, nekur arī citur. Es nesaprotu, no kurienes komisija ir izrāvusi šādus ierobežojumus. Man interesētu, kāpēc piegādātāji neatkarīgi no autoražotāja varētu, nevarētu iesniegt pieteikumu par eko jauninājumiem jo šeit uh, uh ir iesniegts dažādas sūdzības. Langenkungs minēja arī, ka nav saprotams, kāpēc eko jauninājumi tiks eh, pieļauti tikai tad, ja eh, ir ietaupījums vismaz viens grams uz kilometru. Soda maksājumi taču sākas jau tad, ja ražotāji um, pārsniedz mērķi kaut par vienu grāmu. Tātad, kāpēc nevar šos te miligramus ņemt jau vērā? Kāpēc šis slieksnis ir tik uh, plats šis solis. Tātad tas atkal ir šajā pretējā virzienā. Eko jauninājumi tiek bloķēti. Tātad lūdzu to šajā dokumentā, kur jūs izstrādājat, ņemt vērā. Mums ir svarīgi, lai Eiropas autoražotāji un visa šī nozara uh, izstrādātu jauninājumus. Mēs esam noteikuši skaidrus noteikumus, CO2 samazinājums, jā, bet uh, tehnoloģisko progresu nedrīkst kavēt tikai vidas apsvērumu dēļ. Mums visiem ir jārūpējas par to, lai šīs te eko inovācijas arī saņemtu Eiropas investīcijas. Par to mēs iestāsimies. Paldies. Tagad Ēlerkungs. Jā, es gribētu uzdot jautājumus līdzīgā izpratnē un viens no lielākajiem šķēršļiem. Līdz klim uh, to ir radījusi komisija un jūsu pašu ģenerāla direktorāts. Mēs taču nevaram uh, gaidīt 12 mēnešus šajā procedūrā. Nu, praktiski tas ir tāds bezgalīgs uh, process. Bija izteikti dažādi priekšlikumi, uh, dažādas uh, organizācijas iesaistīt, uh, ekspertīzes uh, sastādīt. Nu, praktiski jau tas ir tāds procedūras veids, ka jau neatkarīgas uh, ekspertīzes un, un organizācijas, kā piemēram Vācijā DECO un arī TÜV tiek iesaistīts, um, tās uh, uh, plaši iesaista. Bet, nu, komisija, nevis ne komisija kā komisija, bet gan kā likumdevējs grib ekoloģiskas inovācijas. Un uh, komisijai vajadzētu ievērot šo sešu mēnešu uh, uh, termiņu. Nu, taču nevar būt tā, ka komisija pati ir tas lielākais uh, sloks, ka viņi 12 mēnešu ilgumā veids pārbaudi. Praktiski nu, procedūru cikls, tās lielākais, tā lielākā daļa ir, ir komisija. Rūpniecība drīzāk būtu gatava to ieviest, nekā komisija vispār spēja to pārbaudīt. Un tādēļ jāsaka pavisam skaidri, nu nevar būt tā, ka komitoloģijas uh, procedūras ietvaros komisija pati atļaujas jau 12 mēnešus strādāt tikai tādēļ, ka nevar ātrāk visu paveikt. Priekšsētājs, paldies! Par norādēm tagad dod vārdu vēlreiz komisijai. Oven kungam bija uzdot pāris jautājumu, varbūt jūs varat dot atbildi. Thank, thank. Paldies par jūsu izteiktiem jautājumiem un komentāriem. Uh, Es jau teicu, ka mēs joprojām mēģinām vienoties par eko jauninājumu dokumentu. Komisija patreiz nav nākas klajā ar nekādu likumdošanas priekšlikumu. Mēs joprojām uzklausām gan ražotāju viedokli, gan dalību valstu viedokļus. Patiesībā es nākamnedēļ tikšos ar ražotāju pārstāvjiem, lai tieši runātu par eko jauninājumiem. Līdz ar to dialogu šajā jomā joprojām turpinās. Jautājums par piegādātājiem. E, divi Deputāti par to jau uzdeva jautājumus. Protams, ka arī viņiem ir jāņem vērā eko jauninājuma aspekts un komisija to atbalsta. Jautājums par to, cik daudz eko jauninājumu aizies tālu, mēs joprojām par to runājam, jo eko jauninājumu var tikt aprēķināti tikai tad, kad mēs zinām, kāda veida automašīnu markēšu eko jauninājumu tiks piemērot un kāda būs to CO2 emisiju daudzums. Protams, ka, tik, ka tam ir jābūt iekļautam regulas aptvērumā. Jautājums par 12 mēnešiem lēmumu pieņemšanai, manuprāt, tas ir ļoti adekvāti. Mēs eh, saprotam, ka ir jā. <clears throat> izmanto eko jauninājumos, tehniski, zinātniski jauninājumu, un mums ir jā, vē, jāizveic adekvāts eh, izvērtējums. Mēs nezinām, kad ražotāji vēlēsies tos īstenot, mums ir jāņem vērā arī citas iesaistītās puses, un, protams, ka komisija to vismaz pamatīgi pārbaudīs, pirms nāks klajā arī ar kādu veidu priekšlikumu. Tātad mums ir jābūt ticamam izvērtēšanas procedūrai, un pēc tam mums ir nepieciešams gan, gan interpretācija, ko tas nozīmē, un mums ir jāizve, jāizveido adekvāti laika termiņi. Uh, Nākamais par gramiem, par to mēs esam diskutējuši, un ir vesela virkne uh, dalību valstu, kuras vēlas šo viena grama ierobežojumu. Mēs joprojām uzklausam viedokļus, mēs neesam nakuši klajā ar priekšlikumu šajā jomā, un tomēr mēs atbalstam ideju par to, ka tehnoloģijas būs jaunradas un inovāciju dzinējspēks automašīnu ražošanā. Jautājums par visu automašīnu kopumā. Tas varbūt ir saistīts ar izmēģinājumu etapu un patiesībā inovāciju process ir mēģināt izmantot visas iespējamās eh, jaunākos sasniegums un eh, tātad izmēģinājuma etapā ir jāīsteno visi eko jauninājumi noteikumi, un tas būs uh, Tas stāsies spēkā 2013. un 2015. gadā. Tā, danke für Ihre Reaktion. Paldies par jūsu teikto. Es neredzu, ka vēl kāds gribētu uzstāties. Es pieņemu, ah, nē, Werners Langens. Es gribētu izteikt vēl vienu priekšlikumu. Mēs varētu uzdot komisijai pilnīgi skaidru jautājumu katalogu, to varētu formulēt. Uh, Uh, priekšsēdētājs, priekšsēdētājs. Nu, es domāju, ka te ļoti skaidri mm, ir pateikti viedokļi. Mēs esam pauduši viedokli un uh, komisijas priekšsēdētājs sastādīs uh, š, vēstuli, kurā atspoguļos šos viedokļus un papildu jautājumus un arī principiālo nostāju. Es domāju, ka mums vajadzētu komisijai palīdzēt pātrināt šo procesu tādā izpratnē, kā likumdevējs ir gribējis. Tas ir pamats lēmumu pieņemšanai un nekas cits. Pilnīgi skaidrs ir, mēs esam uh, tiesiskā valstī un tiesiskās procedūras ir spēkā, kas nozīmē, ka lēmums ir pieņemts skaidrs, padomu parlamenti to parlaments ir pieņēmuši, tas tiek īstenots. Ja ir kādas problēmas, tad es domāju, ka mums ir jāizskata tas, un mēs sastādīsim vēstuli. Esmu atbildīgs par to, viedokli ir formulēti, vēstuli tiks sastādīta, un tad sagaidīsim vēstuli. Varbūt, ka padomēji tas arī vēl ir jānosūt, mm, lai viņi zinātu, kas šeit notiek. Langenkungs, es gribētu ierosināt, lūgt komisijai pirms uh, komisāru uzklausīšanas atbildēt šo jautājumu. Priekšsēdētājs, jā, nu mēs varam mēģināt. Nu, bet ir uz Ziemassvētku laiks, nu tas ir drusku mierīgāks. Labi, es mēģināšu katrā gadījumā. Nu labi, es esmu konstatējis to, tas ir pats par sevi saprotams. Tāpat kā vienmēr īstenoju komitejas lēmto, tā arī darīšu šajā gadījumā. Sirsnīgs paldies par šo pirmo atbildu un pieņemu, ka mēs uh, turpināsim strādāt ar šo uh, tēmu, jo, protams, ka tā jēga bija tāda, ka mēs gribam izmantot visus tehnoloģiskos līdzekļus, lai uh, vidas aizsardzību varētu veicināt. Sirsnīgs paldies, un nākošais darba kārtības punkts ir ļoti mīlētais un iecienītais, proti citi jautājumi. Un tā kā nav nekas tāds, man arī nekas nav uh, sakāms, tad 20. Nā, divas nākošās sanāksmes. Uh, nenotiks kā plānots, jo tā, tie ir divi termiņi komisāru uzklausīšanas nedēļās. Uh, Tātad 2. janvāra nedēļa ir komisāra uzklausīšanas, mēs tiksimies un visdrīzāk ļoti bieži. Un tad pēdējā janvāra nedēļā būs uh, um, komitejas sēdes un papildus tam, tā kā vakar teicām, koordinātoriem. Sekretariāts mēģinās uh, mm, jaunus termiņus uh, atrast, lai mēs varētu kaut kā kompensēt to, ka nenotiks šīs divas sēdes. Uh, Sirsnīgs paldies visiem kolēģiem, kas strādājām tik ātri šodien, līdz ar to um, esam ātrāk beiguši darbu. Nu, tas nav nekas slikts, bet, nu, lai jums uh, šodien vēl tāds labs un veiksmīgs darbs. Paldies!